balsosim par kā pirmais. Uh, mēs iesim tajā secībā vispirms par Francis Roānu. Francis Roāna. Atklā... Sākam balsot. Tas ir aizklātais balsojums. Balsojam tātad. Vote is closed. Beidzam balsot. 23 pār, 5 pret, 5 atturējušies kandidāte apstiprināta amatā. Otrais balsojums - Kais Karstesens. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Okay. Is approved in... Katrā ziņā apstiprināts 26 pār 5 pret 2 atturējušies. Un tagad Mirelle Elbauma. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 25 pār, 3 pret, 6 atturējušies. Visi kandidāti ir apstiprināti. Apsveicu viņus visus. Tātad tagad mēs varam uh, noslēgt šo ļoti īso balsošanas sesiju un varam pāriet uh, pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir uh, mūsu uh, deleģēto aktu un īstenošanas pasākumu rūpīgi pārbauda. Parasti mums ir šāda rūpīga pārbauda paredzēta un uh, Tagad mēs runāsim par regulatoriem tehniskiem standartiem, uh, lai uh, noteiktu atšķirības uh, BRD ietveros, runājot par noregulējumu. Tātad te ir runa par ETS, regulatoriem tehniskiem standartiem, un te ir runa par dažādiem pantiem BRD Tas ir 2017. Eh, gada 23. māja dokuments. Now, like welcome... Un tagad es gribētu sveikt eh, Emiliano Turnātēze no FISBA un Spiritona Zakos no EBA. Nē, viņu nav šeit. Okay, sorry, we need... The... Labi, es atvainojos, mums ir vajadzīgs vēl divas minūtes, lai ļaut viņiem ienākt zālē, jo mēs tātad bijām slēgtā sēdē un varu jūs izklaidēt, kamēr, jā, kamēr viņi ierodas. Vai kāds lūdzu varētu pārbaudīt, vai Turnēzes kungs un Zarkos kungs ir ieradušies. Okay, I can give you some background. Varu jums sniegt nedaudz uh, papildu informāciju uh, par jomām, par kurām daži deputāti ir pauduši bāžas. Tātad novērtējums pirms noregulējuma Jūs zināt, ka Eiropas Banka iestāda ieviesa formulējumu, kur tas ir nepieciešams indikēt, uh, norādīt tātad uh, novērtējumu rezultātus uh, pirms noregulējuma. Un tad piektajā pantā formulējums tur tiek lietots may vai where appropriate tātad varētu un kur tas ir nepieciešams. Bet tagad viesi ir ieradušies un var pārtraukt runāt, jo viņi sniegs eh, prezentāciju. Un pēc tam, protams, varēsim uzdot eh, jautājumus un viņi varēs atbildēt. Un sāksim ar deputātiem, kas eh, ir pārstāvēts BRD, BRD sarunu komandā. Un tagad vārds Emiliano Turnēzēm, kurš ir nodaļas vadītāja vietnieks. Uh, attiecībā uz noregulējumu un krīzes pārvaldību DG FISMA uh, komisijā. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies priekšsēdētāji, godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie uh, sarunu komandas dalībnieki, godātie deputāti. Paldies, ka jūs ielūdzāt mūs uz šo diskusiju par uh, diviem tehniskiem standartiem, par novērtējumu, kas ir svarīgs elements Eiropas uh, noregulējuma ietvarā, kur ir BRRD un vienotais noregulējuma mehānisms. Novērtējums ir tāds jautājums, kas ir diezgan specifisks un tehnisks. Un, uh, To vēl pierāda tas, ka eksperti no nacionālajām noregulējuma iestādēm strādā pie šiem RTS ilgu laiku jau kopā ar mums. RTS projekts uh, uh, ir saistīts ar uh, novērtējumu uh, attiec patiesībā uz divām atšķirīgām procesa daļām. Viena ir eh, pirms noregulējuma novērtējums un otrs ir pēc noregulējuma novērtējums. Pirms noregulējuma novērtējuma RTS eh, ir vērsts uz to, lai pirmkārt novērtētu, kā tiks veikta novērtēšana, kā noregulējuma iestāde to veiks, lai uh, atbilstu uh, noregulējuma noteikumiem no bankas puses. Tas ir viens no pirmā ārtais mērķiem. Otrs mērķis ir informēt par vajadzīgiem darbībām noregulējumā, kas ir jāveic, lai noregulējuma mērķi varētu sasniegt pēc iespējas efektīvākā veidā. Šajā kontekstā svarīgi ir atzīmēt, ka EBRD prasa, lai pirms noregulējuma novērtējumā tiktu ņemti vērā visi bankas zaudējumi, un tur tiek prasīts, lai tas tiktu veikts e, realistiski, piesardzīgi un taisnīgi. Otrs e, RTS projekts attiecas uz e, noregulējumu, pēcnoregulējumu posmu, un tur ir noteikts arī drošības klauzulas, tas ir princips, lai nebūtu kreditoru kāri. Tas nozīmē, ka kreditori un akciju turētāji, um, um, lai pret viņiem nebūtu sliktāka attieksme nekā tad, ja viņi būtu normālā bankrota procedūrā. Tātad tas ir tāds kā kritērijs. Uh, Un tad tiek noteikts, ka noregulējuma procedūrā ir ļoti svarīgi piemērot šo drosības principu, arī piemērojot pamatiesību hartas principus, lai neietekmētu negatīvi e, īpašumtiesības akciju turētājiem un kreditoriem, un lai nodrošinātu finanšu stabilitāti. Tie ir tie divi mērķi, kas ir pirmajam e, RTS projektam, un otrs uh, arī uh, otrā uh, RTS projekta mērķis. Tātad tas ir diezgan tāds tehnisks un sarežģīts jautājums, ko mēs kā novērotāji esam apsprieduši piedaloties Eiropas Banka iestādes jeb EBA darbā. Un esam arī konstatējuši virkni izmaiņu šajā procesā un galu galā mēs uzskatām, ka rezultāts ir labs. Neskatoties uz uh, Nu, pirmā līmeņa bērdēm pasākumiem, un tas eh, atbilst arī Eiropas Savienības valsts atbalsta ietveram. Šobrīd iekšēji tiek pielāgoti šie eh, noteikumi, piemēroti, un ir daži eh, dienestu uzdoti jautājumi, komentāri, bet šīs nelielās izmaiņas nemainīs šī projekta, ko piedāvāja EBA dabu. Un uh, viens no jautājumiem, kas uh, tika uzdots, jau ir izraisījis uh, pārdoms mūsu vidū un ir uzlabojums arī tekstā, piedāvājot skaidrojumu, ja precizējumu. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos. Kurš jautājums? Jā, es uzreiz varu pateikt, ka te galvenokārt ir runa. Uh, par to, cik daudz novērtētāji ir veikt novērtējumu. Sākotnējā tekstā, ko piedāvā EBA, tiek piedāvāts, ka viens neatkarīgs novērtētājs var veikt vairākas novērtējumus. Un viens no biedriem teica, ka varbūt, ka būtu uh, vērts paredzēt vairāk novērtētājus, un par to mēs padomājām, un mēs uh, izlēmām, ka būtu labi izmainīt šo teksti, tekstu šādā izpratnē. Jā, tiešām saprātība, tas ir uzlabojums ņemot vērā nesenās diskusijas. Labi, tagad es gribētu dot vārdu EBA pārstāvim lūdzu. Thank you. Paldies. Cienījamais priekšādātāji, cienījamie sarunu komandas uh, biedri pēc un pirms rezolūcijas uh, uh, tas uh, ir jāpiemēro harmonizēt kritēriji, lai varētu izmantot kritērijas, ko prasa BRRD. Tas ir svarīgs solis uz priekšu, lai ieviestu rezolūcijas rīcības visur uh, Eiropas Savienībā. Katra rezolūcijas lēmums to ir, protams, jāatbalsta ar vērtējumu, kas ir nepieciešama, protams, ir tehniskā palīdzība. Vērtētājiem jāinformē ir uh, tādas par lēmumu un uh, ir jāiz, jāizno priekšnoteikumi. Ir, var izvēlēties arī rezolūcijas instrumentus, jāīsteno konvenģence instrumentiem un ir jānosaka arī konversijas eh, intervālus. Neatkarīgs vērtētājs eh, ir eh, svarīgs ķēdes loceklis, rezolūcijas darbība, kas tiek veikta uz noteikumiem, ir jāveic vērtējums, ko veic neatkarīgs novērtētājs noslēguma fāzē. Vērtējums ņem vērā mainīgos apstākļus. Ir nepieciešams arī tehniskais atbalsts, lai balstītos uz uh, rezolūcijas uh, pilāriem attiecībā uz uh, nodokļu maksātāju iegūdējumu, uz banku stabilitāti un īpašumtiesībām. Tad apdraudējumi, kas varētu rasties, e, tie ir jānovērš un kreditoriem jāpanāk e, situācija, kad viņi tiktu aizsargāti. Kapitāla instrumenti un garantijas ir jāizteno. Un e, nedrīkst šeit rasties uh, tāda situācija, ka tiktu internalizēti zaudējumi, un uh, šeit nedrīkstētu izmantot arī publiskās finanses. Protams, tas ir saistīts ar uh, uzticību. Mēs arī zinām, ka ekonomiskais vērtējums uh, kapitāla vērtībai šis lēmums ir jāpieņem pamatoties uz godīgām un reālām aprēķiniem, aplēsēm pilnā vērtībai un pārdošanas vērtībai ir jāņem vērā un ir jāņem vērā, lai arī darbības izbēgšanas mērķi tiktu ievēroti. Kopīgā vērtība tiek uh, nodrošināta, ja banka turpina savu darbību. Tātad kā uzņēmuma darbības turpināšanu. Pretējā gadījumā bankai ir uh, jāatskās no kapitāla vērtībām. Pārdošanas vērtība, pamatoties uz pašreizē tirgus situāciju, ir jānosaka, un eh, nelikvidiem kapitāla vērtībām ir jānosaka vērtības. Jā, paldies par šo, un arī RTS eh, e ir ņemts vērā šīs vērtības. Tad šis vērtības menedžments, ja pārvaldība ir eh, jānosaka. Mēs zinām, ka tirgus nosacījumi ir jāvērtē ilgtermiņā, un šeit ir arī noteikti atbalsta nosacījumi, ko nosaka likumi. Arī kreditoru eh, un akcionāru tiesības ir jāņem vērām. Šeit eh, akcionāru un kreditoru uh, prasības ir eh, jāņem vērā pamatoties uz likumu, lai viņi nebūs sliktā situācijā nekā maksāt nespējas procedūrā. Darbības izbeigšanas iestādē ir eh, jāsņem informācija par to, ka paredzētie pasākumi ir eh, pamatoti. Īpašumtiesību aizsardzība ir pamatā uzņēmuma darbības turpināšanai, un šādas, šāds vērtējums pēc darbības uh, izbeigšanas kalpo par pamatu tā, eh, tām, eh, lai novērtētu akcionāru prasības un kādas ir viņa tiesības sareicinājumā ar, eh, ar maksātnespējas procedūras gadījumu. Šeit arī ir jānovērtē, vai tiek īstenos pamatprincips, ka neviens kreditors nesaņem sliktāku attieksmi. Šāds vērtējums, protams, ir pavisam savādāks nekā vērtējams pirms darbības izbeigšanas, jo šeit runa ir par hipotētisko uzņēmumu darbības uh, turpināšanu. Tātad šī hipo, uh, hiperhipotētiskā, nefaktiskais vērtējums, uh, tas uh, pamatojas uz uh, piemērojamo maksāt nespējas uh, procedūru. Paldies! Paldies! Tagad vēlētos dot vārdu mūsu referendam par bērdelē jautājumu Gunāram Hakmārkam. Lies paldies! Paldies par atbildi, ko mēs saņēmām no komisijas un no Eiros banku iestādes. Paldies arī Lamberts kungam, kurš uzdev šos jautājumus. Tā vispārīgi man jāsaka, ka man patīk, ka šīs jā, bāžas tika paustas par uh, un kas slēpjas aiz visiem šiem jautājumiem. Esmu drusku tā nedrošs, tāds neesmu pārliecināts, proti par to, kāds ir šis vēstījums, bet tomēr, kā jau teicu, tas ir jautājums, lai mēs varam sasniegt varbūt pat lielāku drošību un vajadzētu arī nodrošināt, lai tomēr būtu arī būtu opcijas un iespējas, kad mēs runājam par šo uh, rezolūcijām par šiem tehniskajiem standartiem. Gribētu šeit eh, jautāt komisijai, kad jūs vērtējāt eh, jautājumus, kurus eh, mēs uzdevām no mūsu puses, jūs pieminējāt vienu punktu. Bet, piemēram, jautājums par shell vai may lietojumu tekstā ir atšķirība, kas ir rakstīts šajā izpildu kopsavilkumā pantā, astotajā pantā, es domāju. Tas ir jautājums, ko var darīt, lai palielinātu šo garantiju, šo drošību, nezaudējot eh, iespējas. Bet arī labprāt dzirdētu no jums, cik vairāk var sasniegt rezolūcijas plānā, raugoties uz individuālām bankām uz konkrētām bankām. Kā jau teicu, vairākas lietas vajadzētu šeit, eh, protams, eh, novērtēt, jo daudz kas ir atkarīgs no tā, no laika punkta, kad rezolūcija sāks eh, darboties, kāds izskatīsies tirgus tajā brīdī. Tātad mans jautājums, ko komisija var darīt? lai atrisinātu bažas, kas ir tikušas paustas. Lūdzu. Paldies. Paldies par jautājumiem, kas bija pilnīgi pamatotas, pamatoti, kas ir, par ko ir diskutēts Eiros banku iestādē pirms uh, kāda laika. Uh, Mums, protams, ir mēķis radīt juridisko paļāvību. Tas ir mums, mūsu atsaucas punkts. Vērtējums patiešām arī nav tikai tāda tīrā zinātne, bet ļoti grūti, tā sakot, iztūkot šos notiekumus tādos ļoti skaidros principos un instrumentos. Mēs mēģinājām Eiropas banku iestāde mēģināja. Un jūs, protams, varēsiet papildināt manu atbildi. Mēs mēģinājām darīt, ko vien varējām. Un mēs atsaucamies šo šēlu un mēju mūsu bažas, ko mēs arī varam atbalstīt. Šeit nevajadzētu pārāk ierobežot vērtētāju darbības lauku, jo vērtētājiem vajadzētu būt pēc iespējas eh, precīzākiem savā darbā. Tašizmei vai Shell. Tas bija otrajā RTS arī pieminēts. Mums nevajadzētu pārāk to ierobežot tikai uz dažiem kritērijiem, bet vajadzētu sniegt iespēju vērtētājiem iespēju apsvērt šos parametrus un kritērijus, kas eh, pamatot, kādā veidā viņi to, tos vēlas izmantot, kā būtu pamatot izmantot šajā vērtējuma atzinumā. Tātad to vajadzētu pēc iespējas skaidrāk pateikt, lai to varētu sasniegt. Mūsu atzinumam vajadzētu dot arī elastīgumu vērtētājam, ja nepieciešams iet vēl tālāk, lai izmantotu opcijas, kas pamatotu un tiktu ņemtas par pamatu noslēguma vērtējumam. Jā, tad pamatā tur varētu rasties sarežģījumi. Vai es vienkārši varētu papildināt tam punktam, ko jūs teicāt, cik vairāk vēl varētu sasniegt šajā rezolūcijas projektā? Domāju to, ka vajadzētu šeit ņemt vērā noregulējuma sagatavotību. Tātad vērtētājiem ir vajadzīgi dati un šī norma par datiem, labiem kvalitatīviem datiem, kas būtu savlaicīgi. Tas eh, šeit jautājums ir par gada vērtējumu. Tāda svarīga daļa šajā procesā. Tad ir eh, vadlīnijas vērtējumam, ko ņem par pamatu vērtētāji, kādu pieeju viņi izmanto. Un šis svarīgais ieguldījums, kā dabūt šos datus, mēs vēram kādu situāciju visā iestādē un uh, šīs uh, noregulējuma iestādes uh, šeit iegūta laiku, lai savāktu kvalitatīvus datus savlaicīgi. Paldies! Pervanša Peresa. Uh, Paldies! Es zinu, ka jūsu darba grafiku, laika grafiku nenosaka tāda reāla reālā pasaule, neraugoties to, ko vēlas likumdevējs, bet eh, ļoti daudz kaut ko ļoti grūti šo RTS ir analizēt. Un, eh, protams, var, var arī pieredze, ko viņi ir ieguvuši. Un eh, šis veiksmīgais noregulējums attiecībā uz tautas banku Mēs zinām, ka bažas pieaug sevišķi par vērtējumu jautājumu. Mēs saņemam protokolu. Mēs esam saņēmuši arī vēstules attiecībos Tautas banku Un uh, tagad viņiem, protams, šīs akcijas daļas ļoti augstas tirgu, bet vērtējums bija zems. Tātad, uh, ja šis RTS būtu spēkā, vai mums būtu cits rezultāts, sevišķi tautas bankas uh, gadījumā, kā tas ietekmētu visu procesu? Es ceru, ka Jūs varēsiet brīvi atbildēt šo jautājumu. Nezinu, vai tas tagad ir atklāta sēde. Otrs jautājums uh, ir par vērtējumu, par uzticību un par uh, šo vērtību, par paļāvību. Nav runa tikai par uh, tirgus apstākļu ņemšanu vērā vērtēšanā, bet arī jautājums par caurskatāmiem, par metodoloģiju. Vai jūs varat nodrošināt, ka ja mēs izma izmantosim šos RTS, kad būs panāks uzlabojums šajā virzienā? Jā, tas vienkārši jautājums. Kurš vēlēsies to atbildēt? Jā, tas ir ļoti būtisks jautājums, bet, protams, es gribētu to sasaistīt ar šo konkrēto gadījumu, kas ir noregulējuma lēmums ko pieņēma neatkarīga iestāde, kā Eiros banku iestāde, kas ņēma vērā visus novērtējumus, kas bija par šo konkrētu gadījumu, un uh, sasaist starp RTS un šo noregulējuma lēmumu, līdzīgi kā citos gadījumos, gribēju teikt, ka pirmais šis RTS priekšlikums, uh, tas jau bija ņemts vērā agrā konsultācija procesā, to EBA 2017. gada maijā pieņēma formāli un uh, grozījumi, ko komisija iekšēji apsver, tas būtībā nemainīja tik ļoti lietas būtību noslēguma RTS. E Lai tas būtu skaidrāk, tas bija nepieciešams, bet uh, Principā tur nekas nebija, nekāda iebilduma pret šo sākotnējo tekstu. Lai varētu pieņemt šo tekstu cik vien iespējams ātri un ņemt vērā arī referenta paustās bāžas. Šeit ir jāraugās, cik sarežģīti ir pieņemt, eh, panākt tiesisko paļāvību šajos ļoti sarežģītos gadījumos. Protams, tam bija vajadzīgs laiks. Teksts iekšēji tika pāraudzīts un jau atšķirās no pirmā priekšlikuma, un tas prasīja, protams, laiku, jo tas tehniski ļoti sarežģīts jautājums, un vajadzētu arī ņemt vērā, ka atskaitas standarti, grāmatvedības standarti, un, protams, arī tā interpretācija, tūkošana, tas viss uh, nav vienādi visās dalību valstīs, bet, protams, ir absolūti nepieciešams drīz pieņemt šo tekstu, lai panāktu skaidrību, lai EBA varētu pieņemt noslēguma lēmumu. Tādēļ nepieciešams ātri procedūrā strādāt pie šie jautājuma. Es saprotu, ka jūs pilnībā nevarat atbildēt uz šo jautājumu konkrēti par konkrēto gadījumu, bet jautājums bija tādā tīri tehniskā nozīmē. Jā, RTS jau ir likumdošanas procesā, tehniski runājot, kaut kas procedūrā, kaut kas ir jādara savādāk, procedūrā runājot, nevis runājot par rezultātu, bet vienkārši procedurāli. Procedūra, kas tika kas ir pieņemta šajā RTS. Jā, likumdošana tas bija pirms viena gada, un nekas nemainītos, atraugoties to, kas tad kaut kādā notiek. Bet tas, kas notiek, jā, vai tas ir pareizi vai nepareizi, vai tas ir tāpat sapratne, šeit nav vieta šādām diskusijām. Bet es domāju, ka daļa, šī jautājuma daļa tiešām pelnījusi atbildi. Jā protams, bet diemžēl es nevaru uz to atbildēt, jo BRD nosaka, ka eh, tas ir jādara kādam neatkarīgam vērtētājam. Un RTS zināmā mērā arī bija gandrīz publiskot, tas varētu kalpot par zinām kritēriju, bet metodoloģija ir tāda, ka tikai neatkarīgs vērtētājs to var darīt. Tādēļ, nu, nesmu patiešām pilnvarots kaut ko pateikt, vai šis lēmums būtu bijis citādāks un nevaru arī komentēt īpašus gadījumus, bet varu tikai piebilst, ka RTS atspoguļo to praksi, kādā veidā norisinās izvērtējuma procedūra. Un tas nebūtu ietekmēs lēmumu, tas jau tika apspriests un arī pietiekami labi varējām saprast, kādā veidā norisinās izvērtējums līdzīgos gadījumos. Paldies! I'm sorry, I didn't. I'm... Es atvainojos, nedzirdēju jautājumu. Bereses kundze e, izklausās tā, ka RTS ievēro parasto, e, ierasto praksi, bet kas tad ir šī ierastā prakse? Jūs iepriekš minējāt, ka tas tomēr tika vairākas reizes pārveidots, ņemot vērā uh, Uh, atšķirīgas vietas, uh, un jūs arī neatbildējāt uz manu jautājumu par caurskatāmību. Paldies! Es runāju par 2015. gadu. 2017. gada maijā sagatavotā redakcija pēc tam tika pieņemta, un tas bija tāds kā atsauces punkts. Es joprojām atceros, kādus uh, jautājumus man uzdeva iesaistītās puses. Uh, viņi jau runāja par šo pirmo uzmetumu un konsultācijām. Tirgū tātad patiešām pastāv izpratne par to, kas, ko ir glāduši klajā aģentūras vai institūcijas par caurskatāmību. Vai jūs varētu atkārtot savu jautājumu? Es vairāk pievēršos tieši tehniskajiem jautājumiem. Es ļoti atvainojos. Bet izvērtēšanas jautājums ir saistīts ar uzticību. Un, protams, jāpiemina arī metodoloģija, bet papildus tai arī uh, iesaistītās puses ir jāuzklausa, tām ir jābūt arī konkrētiem uzskatiem par caurskatāmības uh, kritērijiem. Vai jūs esat eh, vērojis kādus uzlabojumus šajā jomā? Un cik eh, nopietni jūs uztverat vispār caurskatāmību? Atbilde, protams, caurskatāmība šeit ir gandrīz pats galvenais, un mēs vēlamies arī to visu eh, īstenot pēc iespējas ātrāk. Tas tiek balstīts uz konkrētiem principiem. kas jāievēro visiem neatkarīgajiem vēlētājiem, bet viņiem tāpat ir jāuzņemas atbildība par savu rīcību, ko viņi ir eh, īstenojuši, protams, eh, sekojot normām un noteikumiem. Ja mēs runājam par pirmā līmeņa pasākumiem, tad mēs eh, vēl komentārus neizsakām. Un, ja runājam par regulējumu, ir aspekti, kurus mēs varam publicēt, piemēram, kurš tad būs šis ne, princips, ko izmantos neatkarīgie vērētāji, un galu galā um, arī produkts, kas ir saistīts ar šo izvērtējumu procedūru, un ir jāizprot, vai te ir arī nu, kaut kādas juridiskās fineses jāievēro, un vai būs arī kontrola. Un pirmajā līmenī, protams, darbojoties, tas ir arī jāatklāj sabiedrībai. Paldies! Filips Lamberts lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, ka vērtēšana ir tehnisks process. Balstoties uz to, ko jūs vērtējat, jūs pieņemsiet lēmumus. Uh, kas varētu arī zināmā mērā novest pie tā, ka nodokļu maksātājiem varētu nākties zaudēt naudu. Tādēļ pretrunas, kuras dzirdēju jūsu atbildē, man nedaudz pārsteidza. Jūs teicāt, ka vērtēšana ir tāda kā māksla zināmā veidā. Uh, Nu, vai tad mums ir jāsaprot, vai tā ir māksla vai gal galā zinātne? Ja ir zinātne, tad ir jābūt vienam vienotam rezultātam, bet ja jūs runājat par to kā mākslu, tad ir ārkārtīgi daudz dažādu iespēju. Jūs arī teicāt, uh, ka runājot par. Uh, runājot par diapazonu, jūs teicāt, uh, nu, ka tā ir tāda iespējamība, bet tas nav saistoši bet to darot, jūs zināmā mērā lēmumu pieņemšanas atbildību uzliekat uz vērtētāju, nevis uz regulējušās iestādes pleciem. Regulātori tad varēs teikt, mēs jau neveicām izvērtējumu un, un īstenībā. Balstoties uz izvērtējumu, tika lēmts, vai bankā būs noregulējuma procedūra vai nē. Un līdz ar to arī šī atbildība ir jāuzņēmas regulējošām iestādēm. Atklāti runājot, es nesaprotu, kādēļ jūs turpināt atteikties no šāda principa ieviešanas, ka uz uh, vērtētājiem atširs, attieksies tāds uh, diapazons. 4,9 līdz 4,5 miljonu, tā tad nav pārāk uh, liels šis spektrs bet tas būs atkarīgs, vērtības šajā uh, diapazonā būs atkarīgs no pieņēmumiem. Un informācijai ir jābūt pilnīgai, bet ja es esmu vērtētājs, es, protams, jums piedāvāšu konkrētu tādu lielumu šajā spektrā. Un ko tad izvēlēties? Tas būs uh, noregulējuma iestādes atbildībā pieņemt lēmumu, vai izmantot nodokļu maksātāju naudu vai nē. Labi, es izvēlējos tādu un tādu vērtību, bet es attiekšos ļoti atbildīgi pret nodokļu maksātāju naudu, un es izvēlēšos tādu summu, kas man ļaus to darīt pēc iespējas atbildīgāk. Jūs varētu teikt, ka es esmu pārlieku jūtīgs, bet kas tad nesen notika Itālijā? Uh, un Spānijā. Visi bijām tam liecinieki. Ja ir pārāk liels šis spektrs, tad to var interpretēt uh, nelabvēlīgā veidā nodokļu maksātājiem. Mēs uh, uzklausījām DBI atbildes īstenībā, mani tās pārāk nepārliecināja. Uh, Un, protams, ir jābūt šim diapazonam, ja tas ir nepieciešams, jūs teicāt, bet es uzskatu, ka tas vienmēr ir nepieciešams. Un jūs nevarat perfekti paredzēt visus nākotnes notikumus, tādēļ jūs nevarat arī piedāvāt simtprocentīgu drošību. Un, ja tiek pieprasīti vairāk vērtējumi, tas ir jāveic vairākiem neatkarīgiem vērtētājiem, un esam joprojām noraizējušies par jūsu uh, noteikumu interpretāciju, proti kreditori arī runā par uh, iespējamām maksātnespējas procedūrām un par to, ka dažos gadījumos varētu ciest daudz mazāk zaudējumu, ja izvēlētos citu metodoloģiju Un e, arī intervāliem ir jābūt e, pietiekami gariem, bet e, uz visiem ir jātiec vienādiem intervāliem. Nevis katrs gadījums te ir jāizskata e, individuāli. Un mēs vēlamos, vēlamies, lai komisija patiešām ieklausītos mūsos un ņemt vērā mūsu vārdus. Paldies! Protams, mēs nerunājam tikai par nodokļu maksātāju naudu, mēs runājam arī par īpašumtiesībām. tiesībām Lamberta kungs turpina, bet, jā, mēs runām arī par nodokļu maksātāju īpašumiem. Ja jūs izmantojat viņu līdzekļus, jūs atņemat viņu īpašumu. Tā nu tas ir. Un ir arī īpaša hierarhija. jūs varat izvēlēties, ko darīt bet, uh, bankā, bet jāsaka, ka nodokļu maksātāji to neizvēlas. Tā nav viņa brīva izvēle. Ne jau visi ir, uh, piemēram, ja valdība kaut ko lemj, tad uh, tas slogs gulst uz nodokļu maksātāju pleciem, bet, uh, ja runājam par bankām, ja bankas kaut ko lemj, nevienmēr nodokļu maksātāji cieši. Priekšsēdētājs. Jā, protams, uh, vērtējums ietekmē ļoti daudzus procesus, tas ir neizbēgami. Uh, Un varbūt tā, ka tieši jūs tas neietekmē, bet izvērtēšanu var uzskatīt par pretrunīgu un diskutējumu. Kurš vēlētos atbildēt? Paldies! Es atbildēšu sākumā, un tad kolēģis no DVI turpinās. Es domāju, ka šeit ir tāds eh, neliels apjukums, vajadzētu vairāk precizēt. Jums pilnīga taisnība. Regulējuma iestādē ir jāpieņem gala lēmums, bet mēs runājam par diviem izvērtējumiem. Numur viens ka tiek izvērtēta šī finanšu veselība, un mums ir vajadzīga pilnīga uh, skaidrība kura banka tad varētu ciest bankrotu un kura ir par lielu, lai to pieļautu. Un jums ir pilnīga taisnība, tiek runāts par šo diapazonu. Uh, Un neatkarīgais vērtētājs var uh, konsultēt regulējošā iestāde savukārt lemī, kas tad notiek pēc otrā vērtējuma, Lamberta kungs. Bet kā jūs varat būt pilnīgi pārliecināti, ja pat pirmais vērtējums ir balstīts uz pieņēmumiem? Tā tas allaž ir atbilde, bet ja, jūs, uh, ja jums ir viens pieejams variants, uh, tad nav arī šī diapazona. labāk runāt par vērtējumu, ir uh, izmantot šo diapazonu, bet lūdzu jūs varētu varbūt uh, papildināt. Jūs uzdevāt ļoti labu jautājumu. Es centīšos uz to atbildēt pēc uh, iespējas precīzāk. Mēs īstenībā runājam par vienas medaļas divām pusēm. Ja mēs runājam par vērtēm diapazonu, tad katrs punkts diapazona iekšienē var eh, nest līdzi, piemēram, kaut kādu trūkumu, risku un Emiliāno teica, ka mēs tik ilgi pie tā visa strādājām, uh, Tādēļ, ka mēs gribējām būt pēc iespējas rūpīgāk, mēs negribējām pārlikt vai deleģēt atbildību uz kādu citu pleciem. Tā ir regulējuša iestāde, kas par to ir atbildīga. Protams, tas var radīt grūtības, it sevišķi runājot par sākotnējo vērtējumu, kad jūs saprotat, vai šī finanšu institūcija varētu, teiksim, gāzties vai nē. Un ir jāsaprot, kādu tad palīdzības mehānismu, iejaukšanās mehānismu izmantot tieši šī iemesla dēļ. Ja mēs būtu eh, noregulējuma iestāde, mēs vēlētos, lai neatkarīgais vērtētājs eh, piedāvātu tādu visprecīzāko iespējamo scenāriju, izvēloties vienu vērtību no visa diapazona. Tas tieši ir jāizmanto uh, lēmumu pieņemšanas procesā. Ja var beigt savu uzstāšanos. Ja runājam par citiem vērtējumiem, ir jābūt arī kaut kādiem drošības aizsardzības mehānismiem. Varbūt ir jāpadomā par trešo iespējamo vērtējumu, par risku kompensāciju. Tas sasauc ar jūsu argumentiem par to, ka vērtības Eh, vērtējumā netiek pietiekami eh, labi atspoguļotas. Bet jums ir iespēja veikt izvērtējumu, veltot tam vairāk laika, izmantojot jūsu rīcībā esošo informāciju. Vērtējumam ir uh, jāatspoguļo patiesā vērtība, tas nevar iet zemāk par to, jo citādāk galu galā šī vienība tiks subsidēta. Ja tiks lēmts par um, institūcijas uh, noregulēšanu. Pirmā līmeņa uh, pasākumi ir minēti RTS un uh, par diviem pārējiem jautājumiem ļoti ātri varu pateikt kaut ko par iespējām iesaistīt eh, vairāk par vienu neatkarīgo vērtētāju. Mēs tekstu esam precizējuši, runājuši par trūkumiem, proti, ka process prasa daudz laika un tas ir ārkārtīgi sarežģīts, un runājot par šo likvidācijas uh, horizontu to ir ļoti grūti īstenot, ņemot vērā atšķirības starp um, to aktīvu vērtībām, kas tiek izvērtēti. Tā tad ir ļoti grūti izvēlēties tādu metodi, kas būtu derīga pilnīgi jebkādos apstākļos. Paldies! Paldies, Filip! Godīgi sakot, banko populāru gadījums, eh, varbūt eh, mēs par to uzzināsim vairāk, eh, kad tiesvedības procedūra sāksies. Jo, godīgi sakot, jūs atkal uzliekat savu atbildību uz vērtētāju pleciem. Un, ja mēs runājam par vērtībām diapazonā, īstenībā to, tas ir tāds kā atsaucas punkts. Uh, Un kādēļ tad jūs ieviešat tādas normas, ka pat pirmajā izvērtējuma pakāpes laikā e, tiek piedāvāts šāds diapazons? Vienā līknes malā ir e, visiespējamākais negatīvais scenārijs, otrā iespējamais pozitīvākais scenārijs, un tad noregulējuma iestādēji arī ir jāizvēlas, kuru vērtību, e, kurai vērtībai dot priekšroku. Un jūs sakāt, jā, un tad eh, vērtētāji saka kaut kādus skaidrus, un mums ir jālēm balstoties uz to, jūs varat eh, šo skaitli izmantot kā aizsegu, sakot, mums tas bija jāpieņem kā vienīgais pareizais. Jāsaka, ka vērtētājam būs eh, dažādu iespēju diapazons, un viņš to varēs izmantot, bet kādēļ tad viņš. Uh, nevarētu jums iesniegt visu dokumentu un pateikt, mēs veicām savu darbu, izmantojot visu mūsu rīcībā esošo informāciju. Ja jūs vēlaties dzirdēt, ko mēs domājam, mēs ieteiktu izvēlēties šo vērtību, bet jums tad ir e, jāizvēlas. Mēs sniedzam konsultācijas, mēs dodam padomu, nevis piedāvājam skaitli. Tas nav viens un tas pats. Lūdzu, atbildiet lakoniski. Paldies. Es uzskatu, jūs te runājat par uh, atbildības pārnešanu no noregulējuma iestādes pleciem uz neatkarīgo vērtētāju. Tas nav pamatoti. Mēs te runājam par punktu vērtējumu vai šo vērtību diapazonu. Jāsaka, ka pirmajā vērtējumā ir um, tiek izteikts tāds uh, vispārīgs pieņēmums. Un vienalga, lai ko arī neteiktu, neatkarīgais vērtējums gala lēmumu pieņem noregulējuma iestāde. Ir ļoti grūti iedomāties tādu situāciju, ka pirmajā vērtējumā uh, sasniegtie rezultāti jau uh, liktu pieņemt uh, galējo lēmumu. Lambert kungs, jā, noregulējuma iestāde, pēc tam viņa tiesā varētu teikt, mums bija tikai viens skaitlis, nu, un tad var eh, balstoties to pateikt, vai šī institūcija var uh, bankrotēt, vai iespējams bankrots, bet ja viņiem nebūtu skaitļu, ja viņiem būtu tikai tāds padoms, un varbūt, ja viņi izvēlētos citu šo vērtību, tad banka nebankrotētu un tā tālāk. Bet viņi tikai, nu, jā, pēc tam. Viņi var arī aizbildināties, ka tikai vēlējās dzirdēt vienu skaitli. Uh, atbilde, bet ir arī uzraudzība, un tās ir tāds kā papildus aizsarga mehānisms visa procesa kopumā. Ir šī pirmā līmeņa vērtēšana, un tad ir uh, uzraugs kas uh, arī var redzēt, tātad, kur rīcībā ir informācija, kas ļaus spriest, vai šī banka varētu tikt glābta, vai tomēr nē. Ir šī atbildīgā iestāde, ir noregulējuma iestāde, tās var izteikties par šo jautājumu spriest. Paldies! Okay, Gunnar, you please. Lūdzu. For, for... Gunārs Hokmārks, paldies! Es zinu, ka mēs pie tā atgriezīsimies tikai dažas pārdomas no manas puses, tad, kad mēs te runājam par dažādām alternatīvām. Tas rada ilūziju, ka šis diapazons vienmēr būs tas pareizākais izvēlētais diapazons. Bet nu nav tādas pilnīgas pašpaļāvības, ka iz, izdosies izvēlēties pareizo vērtību. Īstenībā mēs te meklējam tādu kā svēto grālu gandrīz. Mēs runājam par pēc iespējas labāka rezultāta sasniegšanu un būtu jauka, ja komisija arī varētu par to palauzīt galvu, jo Filipa argumenti ir ļoti pārdomāti, bet nu, man nešķita, ka mēs saklausījām tāds pietiekami izsmeļošs atbildes uz to. Paldies! Ok. Paldies! Other. Ja viens cits nevēlas izteikties. Labi. Varam beigt darbu. Gunār, vēl kaut kas piemetināms? Izskanēja jautājums par to, vai mēs varam arī kaut ko mācīties, eh, vērojot uh, pēdējo laika notikumus, bet, nu, komisijai, protams, arī vajadzētu aktīvāk ņemt grožus savās rokās. Jā, mums eh, ir jāgaida komisijas eh, paziņojuma pēdējā teksta redakcija, un jūs arī ļoti pareizi pieminējāt vairāk vērtējumu iespējamību, ka tas varētu panākt uzlabojumu. Un godīgi sakot, ir jābūt diskusijām par uh, konkrētiem gadījumiem. Jārun, bet šodien mēs runājam tieši par RTS un uh, nevajag tagad visu jau kopā vienā katlā. Uh, Mēs godīgi arī izvērtēsim komisijas priekšlikumu, galīgo versiju. Paldies visiem! Paldies gan EBI, gan komisijas pārstāvim par jūsu uzstāšanos. Paldies! Visu labu! Meeting is closed. You would like to say something, please? Jūs gribētu vēl kaut ko teikt? Tikai dažas atziņas varbūt, ka tas šo problēmu varētu e, palīdzēt atrisināt. Ja vērtējumu veiktu atšķirīgi vērtētāji, tas varētu būt patiešām risinājums. Ja jūs uzdosiet jautājumu diviem vērtētājiem, nebūs diapazona, bet būs divi atšķirīgi vērtējumi, un tad noregulējuma iestādēji būtu jāuzņemas atbildība. Uh, Un to visu vēl vairāk precizējot un iesaistēt vairāk vērtētāju, mēs problēmu varētu atrisināt. Paldies! Turpin priekšsēdētājs, paldies! Jā, tas varētu būt labs uh, priekšlikums. Hokmārka kungs, es negribu, protams, tagad sēdi ievilkt garumā, bet kas notiek pēc tam? Pēc dienas vērtība jau uh, būs mainījusies. Mēs te mēģinām tā kā noķert eh, kaķais astes. Ja noregulējums ir bijis eh, veiksmīgs, tad, protams, eh, vērtības viss aplūkos jau pavisam citām acīm. Paldies! Labi, turpināsim par to visu domāt. Tas jau ir tāds filozofisks dabas jautājums. Liels paldies! darbu esam beiguši. Nākamreiz tiksimies 6. Eh, novembrī no 3 līdz 6.30. Paldies!